Nākamais darba kārtības jautājums ir debates par cilvēktiesību demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem. Pirmo jautājumu šajā sakarā mēs izskatīsim jautājumu par Kenijas neizmantoto iespēju arestēt Sudāmas prezidentu Omāru Albašīru. Pirmais autors manā sarakstā ir Tanaka kungs prezidents Abasīr ir apsūdzēts genocīdā, jo viņš pasūtīja noziegumus Darfūrā. Jūs negribētu viņu uzņemt kā goda viesi. Turcija viņu neielūdza uz Ankāru uz tikšanos sakarā šīm apsūdzībām. Kenija ielūdza šo prezidentu Kenijā uh, konstitūcijas apstiprināšanas laikā. Premjerministrs jutās diezgan ērti saistībā ar Bašilu klātbūtni, bet tas viss ir noticis. Pašlaik, kā krimināla tiesa tika izveidota, lai vainīgos varētu saukt pie atbildības par Uh, noziedzību pret cilvēci vai par genocīdu. Valstis ir parakstījušas Romas statūtus. Kenija, kā starptautiskās krimināla tiesas uh, dalība valsts, neievēroja nosacījumus. Šķiet, ka mums pašlaik ir jāsaskarās ar iepriekšējo gadu sakām. Paldies! Paldies! Un tagad Šalko kundze pusotru minūtu lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, komisārs kundze. Kenija ir svarīgs partneris Eiropas Savienībai tādās jomās kā uh, drošība, attīstība un tirzniecība. Uh, Āfrika arī spēlēja lielu lomu starptautiskās krimināla tiesas um, izveidē. Kotonu nolīgums starp Eiropas Savienību un Keniju nosaka nosacījumus sadarbībai saistībā ar uh, tirzniecību un citām jomām. Diemžēl 27. augustā Albašīr apmeklēja Keniju kā oficiāls valdības pārstāvis. Tas notika pēc tam, kad tika izdots apcietinājuma orderis par viņa izdarītajiem noziegumiem. Vispirms Albašīri jānogādā Hāgā. Kenijai bija pienākums arestēt Albašīru, kad tas ieradās uh, viņu valstī. Tas ir signāls, ka valdībai īsti nevar uzticēties, jo tā neveica pienākumus saistībā ar parakstītajiem dokumentiem un nolīgumiem. Mēs nedrīkstam pieļaut nesodāmību Āfrikā. Es gribētu lūgt uh, augsto pārstāvi diplomātiski rīkoties pret Keniju un atgādināt par saistībām attiecībā uz Romas uh, līgumu. Tagad Lokbīra kundze lūdzu pusotru minūti. Mikrofonu. Priekšsēdētājs kundze, šī gada pārskata konferencē, kas notika Kampalā, uh, Bija skaidrs, ka ICC tikai tad var labveikt pienākums, ja valsts atbalstīt īpaši tās, kas ir ratificējušas Romas uh, konvenciju. Un jāatgādina aizvien šis fakts, jo bieži vien bailes no diplomātiskiem sarežģījumiem kavē konsekventu rīcību. Piemēram, apcietinot aizdomās turētos karu nozīdzniekus. Mūsu rezolūcijā šodien mēs kritizējam Kenijas valdības rīcību kad Sudānas prezidents Omal Al-Bahira mm, tika ie, uh, aicināts piedalīties uh, ceremonijā un netika aps, apcietināts. Viņam tiek uh, pārmesti noziegumi, kas vērsts pret cilvēcību. Un šādā veidā tāda domāta afrikāņu solidaritāte ir uh, starp valdībām spēcīgāka nekā vēršanās pret uh, noziegumiem, piemēram, tiem, kas ir veikuši noziegumus pret uh, cilvēci Un tā ir slikta zīme tiem, kas cieta no šausmu darbiem, ko iniciē Almar Albašīr, un arī tiem, kas ir cietuši no līdzīgiem nodarījumiem visā, Eiro, visā Afrikā. Upuriem ir nepieciešama noziegumu izmeklēšana un apziņa, ka viņi tiek sodīti, lai arī cik augstā rangā viņi būtu politiskā vai militārā karjerā pakāpušies. Un uh, jākritizē tas, ka Āfrikas uh, Savienība runā pret Omar al-Bashir apcietināšanu un tā iesaka tādu nepareizu solidaritāti. Un uh, līdz ar to tā vājina labu pārvaldību, labu pārvaldību. Uh, kas uh, balstās tikai uz spēkā esošām tiesībām un starptautiskām tiesībām. Esam vilšies par to, ka Āfrikas Savienība ir noraidījusi arī ICC reģionālā biroju izveidot. Tam būtu jānotiek Adisa Bebā. Un līdz ar to aicinam komisiju par nesadarbību un šo noraidījošo uh, Uh, nostāju attiecībā uz ICC iekļaut nākošajā galotņu tikšanās darba kārtībā, kad tiksies Eiropas Savienība un uh, Āfrikas Savienība. Paldies! Paldies! Tālāk uh, vēršiet kundz pusotru minūti. Merci, Madame la Présidente. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Mēs esam daudzskaitlīgi šeit un paužam nožēlu par Kenijas lēmumu nepildot starptautisko aresta orderi attiecībā uz Omar al-Bahira apcietināšanu. Viņš praktiski balda tādu pilnīgu nesodāmību Āfrikas un Arābu valstīs. Mēs vēlamies, lai nacionālā tiesvedība būtu vienāda visiem un visur pasaulē. Mēs zinām, cik sarežģīti bija izveidot uh, Uh, starptautisko kriminālu tiesu. Mēs zinām, ka vēl ilgs ceļš ejams, lai visās valstīs šī, šīs tiesības tiktu ā, īstenotas. Bet ja mēs gribam būt m, ticam un arī a, Francija, tad ir jāuzsver uz to, ka ir nepieciešama šāda um, rīcība, a, kad tiek ievērotas visas tiecības. Un arī ASV a, jāaicina pievienoties ICC un ievērot lēmumus. Uh, Eiropas Savienībai ir tāda liela pienākuma eh, attiecībā uz Āfriku, un mēs nevaram mērīt dubultu mērokli. Mēs konstatējam, ka starptautiskā krimināla tiesa tiek eh, praktiski visās uh, valstīs uzkrausīt, izņemot dažās valstīs, kuru intereses ir nu, ļoti nozīmīgas un kuras ir spēcīgas. Mēs uh, nožēlējam to, ka ja, ICC lēmumi netiek attiecināt uz Omar al-Bashir par viņa noziegumiem, bet mēs gribam, lai likumdošana tiktu ievērot pret visiem un visur vienādā mērā. Un Eiropas Savienība varētu būt patiesi tāda Eiropas un brīvības telpa. Mēs varētu spērt soļus uz priekšu, lai demokrātija, cilvēktiesības un tiesvedība būtu universāli visā pasaulē. Tādēļ atzinīgi vērtēju to, ka Parlaments šorīt no rīta nosodīja Francijas republika politika attiecībā uz romiem, jo tā tiek pārkāptas cilvēktiesības. Priekšsēdētājs kundze no nu, vārdiem jāķers pie darbiem, ja mēs gribam, lai mūsu vārdi būtu ticami visur pasaulē. Tiem jāsako darbiem. Paldies! Berman kungs, divas minūtes lūdzu. Danki, mevrouw de voorzitter. Paldies, priekšsēdētājs kundze es domāju, ir maz iemeslu, kādēļ mums vajadzētu ticēt, ka šeit būs panākams kāds progress. Jāņem vērā, ka šie ir briesmīgākie notikumi, kas norisinājušies gan pagājušā, gan šajā gadsimtā. Bet ir viens punkts, kur mēs varam runāt par progresu, proti starptautiskās krimināla tiesības. Eh, sākumā tā priekšā eh, stājās Dienvidslāvijas eh, vadoņi, un es domāju, ka Eh, mēs pieredzējām arī eh, Nīrnbergas procesu, un eh, es domāju, ka šajā starptautiskajā krimināla tiesā ir jātiesā lielākie noziedznieki, kas ir notiesājušies pret cilvēci, kas ir noziegušies pret cilvēci. Un, protams, ir jāatjauno šī taisnīguma sajūta visā pasaulē, ir jā jāmazina upuru ciešanas, un tikai tādā veidā dažādas puses varēs samierināt un varēs garantēt ilgspējīgu mieru. Mums ir eh, jāpieliek punkts jaunām vardarbības izpausmēm un jauniem kara iedīgļiem, un mēs nevaram pieļaut to, ka Omārs Albašīrs nestājas tiesas priekšā. Kenija ir eh, parakstījusi eh, Romas statūtus. Atcerēsimies, kas notika arī Ruandas genocīda laikā. Un es domāju, mēs nevaram pieļaut to, ka Bašīrs piedalās demokrātijas svētku svinēšanā Kenijā, tad, kad Sudānā viņš ir radājis kājām cilvēku tiesības. Uh, Un tāpat kā Veržā kundze, es vēlējos vērsties pie tām valstīm, kas vēl pie, nav parakstījuši uh, Romas statūtus, piemēram, ASV, tātad Obamam vēl ir jāpaveic šis darbiņš. Un es domāju, ka tādā veidā ASV arī iesolīt mūsu virzienā, un mēs nedrīkstam pieļaut, ka kara noziedznieki paliek nesodīti. Mums ir jāiedzīvina cilvēktiesības visā pasaulē. Paldies! Paldies, turpin priekšsēdētāji. Tagad Kēlam kungs uz vienu minūtu. Viņš arī ir autors. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es domāju, tas jautājums, ko šodien apspriežam, ir saistīts arī ar stāšanos tiesas priekšā un ar to, ka kādam ir jācieš tiesas par veiktajiem noziegumiem. Sudāns prezidents ir apvainots šādos noziegumos un viņu ir apvainojis starptautiskā krimināla tiesa. Viņam ir izteikts apsūdzības un ir izdots arī arest orders uz viņu vārda. Šodien mēs apspriežamies par to, vai būs pietiekami daudz politiskās grības un koordinācijas, lai šādus noziedzniekus vestu taisas prie, tiesas priekšā. 27. augustā Kenijas valdība šo izdevību izlaid no rokām. Bašīra kungs uz turien tika uzaicināts kā viesis un Kenijas premjerministrs atzina, ka šīs uzaicinājums bija kļūme, un tas ir pretrunā ar Kenijas apņemšanos, ko tā ir paudusi startautiskajā līmenī. Mums ir jāpieprasa, lai arī ASV parakstītu Romas statūtus un piedalītos mūsu kopīgajā darbā, proti garantēt, lai uh, Al-Bashir status starptautiskās krimināltiesas priekšā Hāgā. Es esmu ļoti gandarīts, ka šeit zālē mēs visi esam viens prātis, proti ir jārunā par šo problēmu. Prezidentam Al-Bashiram ir jāstājas starptautiskās krimināltiesas priekšā. Paldies! Tagad uzstāsies runātāja politisko grupu vārdā. Pirmais tautas partijas grupas vārdā Kačmareka kungs uz vienu minūtu lūdzu. Šanovni państvo. Paldies, priekšsēdētājs kundze, dāmas un kungi. Polijā ir tāds sakām vārds Jūs nevarat būt tikai daļēji stāvoklī. Un izskatās, ka Kenija izdur, izturas līdzīgi. No vienas puses viņi it kā ir uzaicinājuši Alba Šīru pie sevis, un no otras puses viņi ir parakstījuši Romas statūtus. Es domāju, ka šie abi fakti ir pilnīgi pretrunīgi. Vai nu noziedznieks tiek vajāts, vai viņš netiek vajāts. Viņam vienkārši ļauj mierīgi dzīvot, ne par ko neuztraucoties. Ja šīs divas alternatīvas tiek apvienotas, tas ir vienkārši near, nereālistiski. Un Kenija eh, apgalvoja, ka viņi ir uh, kaimiņu valsts, viņi ir Albaši ir uzaicinājuši pie sevis, bet tas nekādā ziņā nav saskņā ar tām saistībām, ko Kenija ir uzņēmusies parakstot Romas status. Valstis, kuras statūts ir parakstījušas, ir pakļauts konkrētiem noteikumiem. Un tā tad nevar izturēties tā, ka it kā mēs šo noziedznieku nepieņemam, bet eh, īstenībā mēs viņu uzaicinām pie sevis demokrātijas svinībām. Tagad uz pusotru minūti Geringers de Odenbergens kundze, lūdzu, no sociāldemokrāta grupas. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Eh, vēsture ir pierādījusi to, ka arī kara noziedzniekiem ir jāstājas tiesas priekšā. Aihmans, eh, kas bija viens no holokausta dalībniekiem, tika noķerts 20 gadus pēc savu noziedz, noziegumu izdarīšanas. Karadžič tika noķerts 13 gadus pēc slaktiņas Rebreņicā, un es domāju, ka vienreiz ir jāpienāk tai dienai, kad tiks apcietināts prezidents Alba Širs. Viņš ir veicis etnisko tīrīšanu valstī, viņš tiek meklēts jau vairākus gadus. Uh, Kas mums ir jādara, lai beidzot viņam tiktu spriesta taisna tiesa? Mums ir jāparūpējas, lai tās valsts, kas ir parakstījušas Romas statūtus, arī uzņems minētās saistības, un lai tās valsts, kas tos vēl nav parakstījušas, to izdarītu pēc iespējas ātrāk. 27. augustā notika svinības Kenijā, lai svinētu jaunās konstitūcijas pieņemšanu, un Bašīrs arī bija goda viesis, un pēc tam eh, neskarts atgriezās atpakaļ Sudānā. To mēs nevaram pieļaut. Mums vajadzētu parūpēties, lai augstā ārlietu pārstāve izmantotu savus pilnvaras un e, vajadzētu arī parūpēties par to, lai kaut to nu, nolīgums būtu viens no tiem instrumentiem, kas ļautu beidzot uh, apcietināt Albašīru. Rīzes kundze, vienu minūtu lūdzu. Priekšstādājs kundze. Tas, ka Kenijas varas iestādes uh, uzņēma atvērtām rokām uh, Albašīru kungu, tas um, liek mums vēl vienreiz mūsu principus uzsvērt un nosodīt šos, šo faktu. Kenija ir uzņēmusies starptautiskas saistības, un tai vajadzētu apcietināt Omar al-Bashiru, jo ir izdots uh, starptautisks arestu ordurs, mm, kas uh, uh viņam pārmet genocīdu, un 300, uh, nevai, 300 tūkstoši nevainīgu upuru ir bijis uh, Darfūrā. Un tāpat rīkojas arī uh, uh, Lībija, Katāra, Saudarābija un cits Āfrikas uh, valsts un Arābu valsts. Tātad e Eiropai jāīsteno tāda ļoti strikta uh, politika arī attiecībā uz Āfrikas Savienību, kas ir devusi uh, ieteikumus Āfrikas Savienības valstīm neapcietināt um, Omar Albašir. Un jāaicina savukārt arī uh, Eštons konze aktīvāk uh, darboties, lai cilvēktiesības tiktu ievērotas un starptautisko līgumu uh, pildītu labāk nākošajā Eiropas Savienības un Āfrikas eh, Savienības eh, tikšanās laikā Lībijā 29. un 30. novembrī. Šis jautājums jāietver darba kārtībā. Paškas kungs, EFD grupas vārdā uz divarpus minūtēm lūdzu. Ďakujem za slovo, vážená pani predsedajúca, kolegyne, kolegovi. Paldies! Tas, ka Sudāns prezidents Albašīr brīvi ceļu Āfrikā un Āsijā, neskatoties uz to, ka starptautiskā krimināla tiesa ir izdevusi starptautisko apcietināšanas orderi par uh, noziegumiem pret uh, cilvēci, deportācijām, izvarošanām un uh, kara noziegumiem par plānošanu, par uzbrukumu plānošanu civil iedzīvotājiem un citiem uh, iedzīvotājiem. 2009. gada martā jau tika pieņemts attiecīgs lēmums. Ir, protams, dažādi sliekšņi saistībā ar noziegumiem, ko mēs varam paciest Eiropā. 2009. gada jūlijā Āfrikas Savienība un Arābu līga sadarbojās ar nesadarbojas ar starptautisko kriminālu tiesu un tieši tāpēc neuzskata, ka Albašīr ir jāsoda starptautiskajā krimināla tiesā. Albašīrs ir uh, vērsies pret miljoniem iedzīvotāju. Godātie kolēģi, es neesmu pārliecināts, vai ir pareizi sniegta uh, finansiālu vai materiālu palīdzību šīm valdībām. Vispirms mums ir jāsēž ar šim, šo valdību pārstāvjiem pie viena galda un jāapspriež, vai šādu saistību pārkāpšana varētu joprojām nodrošināt atbalstu. Mums ir attiecīgi jārīkojas. Ir pilnīgi nepieņēmami, ka šajos sarežģītajos laikos mūsu pilsoņiem ir jāpalīdz valdībām, kuras nepakļaujas starptautiskās krimināla tiesas prasībām. Tagad Korholas kundze, vienu minūtu lūdzu. Istuimen jäsenenä on pidettävä kiinni. Priekšsēdājs kundze, Sākumā jārūpējas par to, lai uh, ICC arestu orders tiktu uh, pildīts un jārūpējas par to, lai starptautiskās tiesības tiktu pildītas. Tas nozīmē savukārt, ka jārastē Sudānas prezidents Omārs Albašers. Jāuzsver, ka likuma izpildi ir starptautisko līgumu darbības pamatā. Kopš 2007. gada ir noslēgta vienošanās uh, un miera līgums, kuru ievēro Sudānā. Nedrīkst nekad atkārtoties tāda katastrofa, kāda tā bija Sudānā. Tagad mums jākritizē Kenija par tās nostāju. Eiropas Savienībai savukārt jārūpējas par to, lai mierlīgums tiktu ievērots un lai vēlēšanas, kas ir paredzētas šogad, tiktu īstenotas. Tāpat arī ārkārtas, likums par ārkārtas stāvokli ir jāceļ. Paldies! Nākošais runātais Prēdis kungs. Jā, Omara, Omars jau pašīrs kārtējo reizi ir provocējis starptautisko uh, sabiedrību. Kenija uzaicināja viņu piedalīties jaunās konstitūcijas parakstīšanā un nearestēja. Nu, diemžēl tas tā notika. Viņu nearestēja labu kaimiņu attiecību dēļ bet Kenija ir parakstījusi Romas statūts, tādēļ Kenijas pienākums ir sadarboties ar ICC. It īpaši arī tādēļ, jo uh, ir uh, ANO drošības padomas rezolūcija, tā ir pieņemta balstoties uz uh, 7. pantu un tā ir obligāti visām ANO dalību valstīm. Tā nosaka, ka sadarbībai jānotiek obligāti. Kenijas premjerministrs uh, teica, ka mm, tas nevēlas uh, sadarboties ar uh, ICC, bet arī tas nedrīkst notikt, jo tas nav savietojams ar uh, starptautiskām tiesībām. Domāju, ka mm, ES dalību valstīm aktīvi jārīkojas, lai apkarotu nesodāmību, it īpaši tad, kad tiek paveikti no, no, nežēlīgi noziegumi. Paldies! Nākošais runātājs Sonikungs. Priekšsēdētājs kundze, mums eh, ļoti strikti jāpauž mūsu nostāja un jākritizē Kenijas valdība. Ir jādraud ar uh, palīdzības uh, maksājumu pārtraukšanu Kenijai, jo Omars Albašīrs tur netika apniet, apcietināts. Bez tam tas jau ir otrs aresta orders, kurš tika uh, ignorēts, jo Omar Albašir uh, eh, apsūdz par genocīdu noziegumu, par izvarošanu, organizēšanu un par uh, spīdzināšanu. Kenija ir parakstījusi Romas eh, statūtus, tādēļ Kenijas pienākums ir apcietināt šo personu vai atteikt tai ieceļošanu savā perso, teritorijā. Es aicinu uh, Keniju ievērot uh, tās saistības. Es aicinu visas Āfrikas un Āfrikas saimnības valsts aicināt uh, apcietināt visas personas, kas ir vainīgas par kara noziegumiem. Šīs personas nedrīkst palikt nesildītas, uh, tām jāstājas Hāgas tribunāla priekšā. Tagad būs brīvā mikrofona procedūra. Mēs varam dot vārdu katram pārstāvim no politiskās grupas, visiem, kas ir pieteikušies, bet lūdzu nerunājiet ilgāk par vienu minūtu savādāk. Es uh, vicināšu āmuriņu, ja jūs to neievērosiet. Mikalāši kungs pirmais lūdzu. Thank you very much, Madam Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Slāvnostā ceremonijā pri... Godātie kolēģi, konstitūcijas pasludināšanas konstitūcija ir viena no svarīgākajām ceremonijām, kopš tika pasludināta neatkarība 1960. gados Kenijā. Bet katrā ziņā Alba Šīra kunga klātbūtne šo ceremoniju sabojāja. Viņš uh, ir eh, veicis dažus, daudzus smagus eh, noziegumus, un viņa uzaicināšana uz eh, Keniju pārkāp tiesiskumu. Kenijas attieksme pret starptautiskajām saistībām rada bažas, un es domāju, ka Kenijai ir jāapstiprina sava politiskā grība pieturēties pie starptautiskajām saistībām un Romas statūtiem. Paldies, paldies tagad Gomez kundze, lūdzu. Este Parlamento, a Comissão, o Conselho e os governos europeus. Šis parlaments, padoma un komisija un valstu valdībām ir jānosoda Kenija par to, ka tā uzaicināja Albašīru. Tādējādi Kenija nerespektēja izdoto apcietināšanas ordeni, orderi par Albašīra veiktajiem noziegumiem viņa valstī. Kenija ir parakstījusi Romas statūtus. Tā ir parakstījusi arī Kotanu nolīgumu. Kenijas iestādes grauj um, cilvēka intereses. Starptautiskā sabiedrība cīnās pret šādiem nozie, noz, noziegumiem un noziedzniekiem. Kenijas iestādes ir uzaicinājušas Albašīru uz šo pasākumu. Albašīram starptautiskās krimināltiesas priekšā būs jāstājas agrāk vai vēlāk. Paldies! Kansanmurha on. Nākamā runātāja lūdzu. Jāņem vērā, ka genocīds ir nopietnas noziegums. Un Eh, noteikti genocīdu plānotāji un izpildītāji ir jāsoda, viņi ir jātiesā. Eiropas Savienībai tiekoties ar Āfrikas Savienības pārstāvjiem, noteikti darba kārtību jautājumi ir jāiekra, jāiekļauj pašā darba kārtības augšgalā, jo mēs runājam par simtiem tūkstošiem cilvēku, kas ir kļuvuši par genocīdu upuriem. Tādēļ ir jāpieprasa, lai beidzot tiktu izmeklēts šīs slepkavības. E, apcietināšanas orders uz Alba Šīra vārda, ko ir izdevusi starptautiskā krimināltiesa, beidzot ir jāizteno. Un ir jāparūpējas, lai dalību valstis darītu visu, kas ir to spēkos, lai šis apcietinājuma orders patiešām pārvērstos patiesībā. Paldies, Obermairkungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Ja Eiropas Savienība joprojām atbalsta dažādas valstis saskaņā ar ANO izdoto brošūru, kopš 2004. gada Āfrikas Savienība ir atbalstīta uh, un mēs varam runāt par 300 miljoniem eiro, kas ir piešķirta Āfrikas valstīm. Šādam atbalstam ir kāda jēga tikai tad, ja Āfrikas Savienības valstis vēlas nodrošināt mieru un stabilitāti šajā reģionā. Nu, bet Eiropas Savienība šeit neizrādīja īpašu uh, sadarbības garu un nesenas, nesenajā Āfrikas uh, valstu nicht ausliefern werden, wenn er dort. Afrikas valstu samitā tika pieņemti jauni lēmumi, un citi saka, ka tas, kas maksā pasūta mūziku, jā, nu īstenībā tas neskan pārāk jauki, bet bieži vien tā ir patiesība. Un ārlietu pārstāvei beidzot vajadzētu parūpēties par to, ka finansējums Āfrikā nonāks tikai tad, ja Arābu lība, līga kopīgi ar Āfrikas Savienību sadarbosies ar Starptautisko kriminālu tiesu un noziedzniekiem arī tiks tiks spriest taisnīties. Paldies! paldies Obermaira kungam, un tagad došu vārdu uh, Hedegards kundzei, lai viņi varētu atbildēt. Paldies priekšsēdētājs kundze. Uh, Romas statūti ir viens no galvenajiem instrumentiem, lai starptautiskā, krimina, starptautiskā kopiena varētu cīnīties pret uh, genocīdu un citu smagu noziegumu nesodāmību. Un jāņem vērā, ka Eiropas Savienība ļoti ilgi atbalstījusi starptautisko kriminālu tiesu. Mēs runājam par universālu principu piemērošanu, par to, ka ir jāievēro uh, Romas statūti, veicot nepārtrauktu dialogu ar partneru valstīm. Ir arī Kotonu vienošanās, tas ir papildus instruments, kas var palīdzēt spēcināt mieru un starptautiskos tiesiskumu, garantējot to, ka ICC partneru valstis paraksta Romas statūtus. Bet jāņem vērā, ka jūlijā notikušajā Āfrikas samitā balstu eh, līderi apspriedās par to, ka netiks izdots apcietināšanas orderis uz Albašīra vārda. Pēc tam viņš tika uzaicināts uz Keniju, lai varētu piedalīties svinībās par godu jaunās konstitūcijas iesvētīšanai. Un eh, tās ir ļoti nejaukas ziņas, ko mēs saņemam no Āfrikas partneriem. Kenijai arī ir jāievēro politiskās un tiesiskās saistības, ir jāizpilda visi pienākumi, ko tai uzliek līdzdalība starptautiskajā krimināltiesā un Romas statūsos. Protams, ir jāņem vērā starptautiskās uh, krimināltiesības saistības, uh, runājot par uh, rezolūciju 1593. Un, protams, Kenijai ir jāsadarbojas ar starptautisko krimināltiesu, jāņem vērā, ka tika vērot arī nesodāmības gadījumi pēc vardarbībām, kas notika nesenajās Kenijas vēlēšanās. Un Eiropas Savienība kopīgi ar ICC turpinās izdarīt spiedienu uz Keniju, lai Kenija ievērotu starptautiskās saistības. Un e, Kenijai ir jāsadarbojas ar ICC, gan runājot par tās iekšpolitiku, gan par ārpolitiku. Mēs varam tikai atļauties cerēt, ka Kenija beidzot pārdomās savu uzvedību un ievēros starptautiskās apņemšanās mums ir jāsaprot, kāda ir Eiropas Savienības pozīcija ICC. 27. augustā uh, tika Eh, pausts eh, nosodījums eh, Kenijas uzvedībai un tam, ka Alba Šīrs tika uzaicināts uz Kenijas konstitūcijas iesvētīšanu. Un, protams, mums arī vakar bija iespēja šo ziņojumu nodot Kenijas valdībai. Mēs ceram, ka augstā pārstāve ņēms vērā mūsu lūgums, jūsu lūgums, ko jūs šodien izteicāt, un par to runās nākamajā ES Āfrikas Savienības tikšanās reizē. Paldies! Thank you very much. Paldies, komisārs kundze. Debates ir beigušās. Mēs uh, balsosim par šo jautājumu šo pēcpusdienu. Nākamais darba kārtības punkts ir cilvēktiesības.